parlamentu strādās pie šiem jautājumiem, sevišķi kopā ar komisiju par sieviešu vienlīdzības jautājumiem. Paldies komisāram! Esam beiguši šo jautājumu. Balsošana rīt 12. Un saskaņā ar darbkārtību nākamais jautājums ir Garsies Pereses kundzes ziņojums par sieviešu nodarbinātības apstākļiem pakalpojumu nozarē dosim referentei vārdu četru minūšu runai. Paldies priekšsēdi. Pakalpojumu joma ir gandrīz 70% ES nodarbinātības un uh, 80% sieviešu strādā šajā jomā gandrīz, un tādēļ eh, komisijas darbu šajā jomā uzskata par ļoti svarīgu. Paldies visiem kolēģiem, eh, kas eh, piedalījās šī ziņojuma uzlabošanā ar grozījumiem un citādi. Ziņamā esam centušies pieskārties tādiem jautājumiem, kā darba apstākļu pasliktināšanos, eh, samaksas atšķirības, aizspriedums, ar kuriem saskarās sievietes darbietās. Tie ir fundamentāli jautājumi par sieviešu līdzdalību darba tirgu, taču man šķiet arī svarīgi norādīt uz dažiem jautājumiem, kas komisijā ir izraisījuši interesanti debati attiecībā uz elastīgumu. Tiesa, elastība darba vidē dažreiz ļauj sievietēm vieglāk uh, iekļūt darba tirgū, ļauj vieglāk savienot ģimenes dzīvi ar darbu, taču elastība nedrīkst notikt uz darba apstākļu pasliktināšanās rēķina. Tā nedrīkst novest pie tā, ka darbdevējs vienpusīgi nosaka darba apstākļus. Uh, ir jābūt koplīguma noteikumiem attiecībā uz to, kā var savienot eh, darbu un ģimeni. Citādi eh, tas nav eh, pareizi. Ziņam esam uzdevuši arī jautājumu par nepilnu darbu laiku. Lielākā daļa nepilnu darba laika strādājušo ir sievietes. Protams, šādai iespējai jābūt, taču tikai tad, ja sievietes brīvprātīgi vēlas uh, E, izvēlas e, tātad šo modeli. To pašu var sacīt arī par vīriešiem. Ja mēs runājam par ģimenes dzīves un profesionālas dzīves savienojumību, tad vienmēr ir runa par sieviešu un vīriešu līdztiesību, un arī ģimenes pienākumi nedrīkst vienmēr uh, tikt iznesti tikai uz sieviešu pleciem. Ir runa par bērnu audzināšanu, par jaunatnes, par jaunaudz, jaunās audzes, tā sakot, uh, Eh, izveidošanu, un te arī vīriešiem ir jādod savs pienesums, eh, tajā skaitā arī runājot par invalīdu aprūpi. 80% eh, kopēji neformālajā jomā šodien ir sievietes. Daudzās dalībvalstīs Eh, sociālais nodrošinājums tiek mazināts, tas atkal īpaši skar sievietes un viņu līdztiesību mazina darba tirgū. Parlamentā ir arī jau daudz runāts par nevienlīdzīgo samaksu Tas izpaužas tā, ka sievietes galvenokārt strādā vai e, ļoti bieži strādā nepilnu darba laiku vai sliktos darba apstākļos, kas savukārt noved pie tā, ka sievietes uzkrāja e, mazāku pensiju kapitālu nekā vīrieši. Līdz ar to šis jautājums ir ļoti svarīgs. Komisija un dalību valstīm ir tam jāpievēršas. Nevienlīdzīgā samaksa jāmazina. Te ir runa arī par darba apstākļiem, par darba likumdošanas implementāciju un kā uzņēmumi to ievēro. Mums jāpievēršas arī atkal direktīvai pār, uh, eh, pār uh, eh, dzemdību atvaļinājumu, kā arī bērnu aprūps laiku, ko var veikt arī vīrieši. Priekšsēdi, visbeidzot, vēlos norādīt, ka ekonomiskā krīze nedrīkst novest pie tā, ka darba apstākļi pasliktinās, no kā savukārt visvairāk atkal cieši tie, kas jau tā strādāju sliktākos apstākļos, un sievietēm jānodrošina turpmāk pieeja darba tirgumu. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runātāja ir e, Kšilevskas kundze. Paldies! Rīt mēs balsosim arī par kādu citu ziņojumu, kas saistās ar nodarbinātības situāciju pakalpojumu sektorā. Jo šis līmenis ir ļoti augsts, ap 20% no visām strādājošiem. Ir specifisks problēmas, ar ko sadurs sievietes, Bieži vien viņas strādā zem savas kompetences līmeņa, saņem mazāk nekā citi, strādā daļēju darba laiku, un tas lielā mērā ir tāpēc, ka sievietēm ir problēmas samērojot darbu un citu dzīvi, ģimenes dzīvi, piemēram, ir nepieciešama adekvāta infrastruktūra, lai varētu parūpēties par bērniem, Mēs aicinām dalību valstis arotbiedrības īstenot dažādu novērtējumu instrumentus, lai labāk šo situāciju varētu novērtēt. Vertmans kundze. Aizvien vēl uh, ir uh, fakts, ka sievietes ES aizvien saņem 16,4% mazāk nekā vīrieši un tajā pašā laikā 80% no maz uh, pelnošu ir sievietes. Manā uh, dzimtenē 2010. gadā sievietes saņēma 16% mazāk nekā vīrieši par vienādu darbu. Aizvien vēl ir dažādi novērtējumi, un tikai vien no septiņiem uh, valdes locekļiem Eiropas lielajos uzņēmumos bija sieviete. Sieviešu tiesības jāstiprina ir jāveido tāda darba laika, kas ļautu apvienot ģimenes un profesionālo dzīvi, jādod iespējas uh, izmantot tālāk izglītošanas pasākums, un šīs iespējas sievietēm jānodrošina. Paldies! Paldies. Uh, nākošā runātāja uh, Benela Flaskovs kundze. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pakalpojumu nozarē strādā aptuveni 70% no uh, nodarbinātības kopējā apjoma. Tas nozīmē, ka tā ir arī uh, lielākā daļa strādājošo, arī lielākā daļa ekonomiski aktīvo sieviešu ir nodarbinātības pakalpojumu nozare. Aizvien vēl valda ļoti tādi spēcīgi stereotipi, tie ir iesakņojušies aizvien vēl runā par dažādiem amatiem, kā vairāk sieviešu un citiem, kā vairāk vīriešu amatiem. Sievietes vairāk uh, strādā pakalpojumu nozarē un ir š, uh, šis darbs bieži vien nav uh, īpaši labi apmaksāts. Aizvien vēl pastāv liela atšķirība algās. Sievietes vidēji saņem 17% mazāku algu nekā vīrieši. Bez tam 80% no visiem tiem, kam ir zems ienākums, ir sievietes. Uh, aptuveni 65% no universitāšu absolventiem ir sievietes, bet tajā pašā laikā maz sieviešu ir pārstāvēts lielāko Eiropas uzņēmumu uh, vadībā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! 83,1% uh, sieviešu ir nodarbinātas pakalpojumu nozarē. Un var konstatēt, ka Tās vairāk strādā marketingā, pedagoģijas sektoros, vecāku cilvēku aprūpē un tā tālāk. Un tas nav tikai stereotipi jautājums. Bieži vien sievietēm ir tādas īpašas prasmes gan marketingā, gan arī konfliktu risināšanā, jo bieži vien sievietes labāk iejūtas citu problēmās nekā um, kolēģi vīrieši. Un, nu, Diez vai būs uh, vairāk sieviešu santehniķu un vairāk vīriešu bērnu dārza audzinātāju un ka no tā kaut kas tāds ļoti labs izrietēs. Runiet par to, ka vienkārši ir jāuzlabo apmaksa dažādos sektoros, tāpat arī nepilna daļa darba dienas uh, uh, amati ir uh, jāpielāgo drīzāk sieviešu vajadzībām. Tiek pacelt zilā kartiņa Obermaier kungs, vai jūs uh, akceptējat jautājumu? Jā, lūdzu. Paldies. Man ir jautājums Obermaier kungam. Vai pol kā politiķis uh, sievietes varētu strādāt, vai to jūs varētu pieņemt, ņemot vērā sieviešu spēju būt vidutājām un rūpēties par cilvēkiem? Obermaier. Jā, tanki, faļfi. Obermēra kungs, jā, paldies par šo jautājumu. Es jau sākumā teicu, ka es eh, domāju, ka mm, sievietes atšķirībā no vīriešu kolēģiem vairāk likumā ir tāds, kas var iejusties dažādās jomās, un tas ir ļoti nozīmīgi arī politikā un arī vadības līmeņos. Tieši tā kā kolēģi arī pieminēja, ļoti nozīmīgi ir tas, lai šeit nebūtu nekādu kvotu, bet lai sieviešu īpatsvars pieaugt. Es domāju, ka kvotas tas būtu tā būtu nepareiza pieeja, un pilnīgi um, var teikt, ka mm, kolēģiem ir taisnība, ka vienāds atalgojums par vienādu darbu ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Paldies! Obermajer kungs, vai jūs uh, atbā, pieņemsiet vēl vienu zilu kartas jautājumu? Češkovs kundze to uzdos. Guvāt na jednu vies, kterou uh, vy ste řekl. Jā, uh, es reaģēšu uz to, ko jūs teicāt. Nu, vairāk vīriešu dzimumu audzinātāju bērnu dārzos, vai tas ir tā, ka jūs to apšaubat un kādēļ tad mums nevajadzētu vairāk vīriešu priekš sākums skolās un dārziņos. Tas būtu nākt visiem tikai par labu. Un cik daudz šādu vīriešu kolēģi vispār ir bijuši, jo mana pieredze ir tāda, ka mēs cenšamies strādāt tā, lai, nu, piemēram, arī pirmskolas uh, izglītības uh, iestādēs būtu vīrieši, strādātu vīrieši, un tas ir nozīmīgi, lai darbs uh, šādi tiktu organizēts, un tas jau tieši arī ir mans jautājums. Paldies, tagad Obermajer kungs, lūdzu jums laiks atbildē. Punkciet, jā. Tanki. Paldies par šo jautājumu. Nu, man liekas, ka es ļoti skaidri pateicu, ka nu, nedrīkst būt kaut kāda piespiešana. Un, protams, ka ja vairāk vīriešu gribēs strādāt eh, šādos amatos un vairāk sieviešu tehniskos amatos, tad tas būs lieliski. Es tikai domāju, ka nu, nekāda piespiešana nav uh, pieļaujama. Un man liekas, ka. Uh, vai nu pedagoģiskā e, jomā, vai arī cilvēku aprūpē. Visi tie, kas strādā, šiem amatiem jābūt labākam, e, labākam imidžam, labākam skatījumam, šiem darbiem ir jābūt labāk apmaksātiem, un tad šis darbs būtu vienādi interesants gan vīriešiem, gan sievietēm, un problēma atrisinātos pati no sevis. Paldies! Mrs. Basesku. Nākošā runātāja Basesko kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. vīrietis vai sieviete, tas nav svarīgi. Darba apstākļiem jābūt vienādiem, bet um, dalībvalstīs aizvien ir atšķirība. Īpaši um, sieviešu pieeja uh, darbam. Un arī atšķirības algā aizvien vēl pastāv. 2010. gadā tikai viens no septiņiem lielo uh, uzņēmumu valžu uh, pārstāvjiem bija uh, sieviete. Tātad viena no, vien, viena sieviete un septiņi vīrieši. Tāda bija procentuāla attiecība būt lielo uzņēmumu valdēs. Ir jārespektē starptautiskās darba organizācijas pamatnostādes par pamattiesībām darba vietā. Dalībvalstīm ir jāievēro šie pamatprincipi. Paldies! Paldies nākošā runātāja Zaborskas kundze. Ďakujem, pán predseda. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es zinu, ka šajā sektorā ir daudz eh, problēmu, un saskaņā ar šo ziņojumu mums ir vajadzīgs lielāks skaits skolotāju, ārstu. Ļoti daudz sieviešu ir gan skolotājs, gan ārstes. Un uzņēmumos ir pārāk daudz direktoru un eh, pārāk maz sieviešu vadībā. Uh, proti direktoru vīriešu un pārāk maz eh, direktoru sieviešu. Ir jārada labāti, labāk apstākļi, lai sievietes varētu apvienot profesionālo un ģimenes uh, dzīvi. Līdz 2020. gadam trīs ceturdaļām no uh, visām uh, sievietēm vajadzētu būt aktīvi nodarbinātām, strādāt. Uh, skolotāji rūpējas par um, bērnu izglītību un sociālās iestādes um, rūpējas par veco ļaužu aprūpi. Man ir ļoti žēl, ka tās sievietes, kas brīvprātīgi ir uh, uh, pieņēmuši lēmumu pievērsties um, tikai ģimenes dzīvē un bērnu aprūpē, mēs neveldam pietiekam daudz uzmanības. Paldies! Nākošo runātāju Češkovs kundzi. Priekšsēdētāja kungs. Uh, Ir aizvien vēl tādi amati, kur vairāk sieviešu strādā nekā vīriešu, un tas ir saistīts arī ar stereotipiem, kādi ir sabiedrībā. Piekrītu tam, ka sievietes saņem mazāku algu, un ka mums ir ne tikai horizontāla, bet arī vertikāla segregācija darba tirgo. Jārunā par pakalpojumu sektoru, tā sabiedriskais prestižs ir samērā zems. Esmu pilnīgi droša, ka mūsu sabiedrībai augstāk jānovērtē šie uh, darbības lauki, nu, piemēram, vecoļaužu aprūpe. Tas ir absolūti nepieciešams. Es esmu pret tādu ļoti plašu tiesisku regulējumu. Es piekrītu daudzām tēmām, kas ir šeit ziņojumā formulēts atbalstu, piemēram, arī elastīgā darba laika principu, bet nepiekrītu tam, ka ES ir jāizstrādā jauni priekšlikumi regulējumam šajā jomā. Nu, piemēram, pakalpojumi kas tiek piedāvāti mājasaimniecībām. Šeit šajā jomā vairāk strādā mazi uzņēmumi, uh, un uh, regul, papildus regulācija tāda, kāda tiek prasīta šajā ziņojumā, nav nepieciešama. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Mirando Konze. Paldies! Komisāra kungs, ziņotāji! Paldies par šiem viedokļiem! Daudzas sievietes tiešām strādā pakalpojumu sektorā, bet daudzas sievietes strādā arī citos sektoros un cieši lielā mērā no citām darba ierobežošanas sfērām. Sievietes bieži vien strādā neregulētos darbos, darba vietās, tāpat arī melno darbu. Nevar būt darbi tikai fleksibilitātes, jeb elastības iemeslu dēļ. Piemēram, Spānijā mums ir samazinājumi un ierobežojumi. Sievietes grib tiesības visos sektoros, ne tikai pakalpojumu sektorā. Paldies, Takām kungu. Nākošā runātāja Tikā kundze. Priekšsēdājs kundze 2010. gadā 80% sieviešu pat vairāk bija nodarbinātības pakalpojumu nozarē. Un 60% sieviešu strādāja nepilnu darba dienu un tādēļ aicina es izstrādāt stratēģiju un konkrētus pasākums, lai samazinātu sarežģītos darba apstākļus, kādos strādā sievietes pakalpojumu sektorā. Sievietes bieži vien izmanto internetu un šo izmantotāju skaits aizvien pieaug, tomēr sieviešu iespējas rast kvalificētu darbu aizvien vēl nav pietiekams. Dalība valstīs ir jāorganizē bezmaksas uh, IT kursi, tie jāfinansē no Eiropas sociālā fonda, lai sievietes iegūtu papildus kompetenci komunikācijā un um, informācija tehnoloģijas sektorā. Tas palīdzēs sievietēm atrast labākus darbus sektoru, pakalpojumu sektorā. Paldies! Tagad noslēgumā uzstāsies dalīkungs komisārs. Paldies, priekšsēdētājs kundze dāmas un kungi, gribētu pateikties Peres kundzei par šo ziņojumu. Šis ziņojums sniedz visaptverošu, bet diezgan drūmu ainu un novērtējumu, un komisija tam pievienojas. Sievietes ir pārstāvētas pārāk plaši ļoti slikto darbu jomā, un viņām nav karjeru iespēju. Ir grūti savienot privāto dzīvi, ģimenes dzīvi un darbu. Ir arī dažādas dzelžainas dzimuma lonas, kas tiek uzturētas. Arī bērnu esamība bieži vien samazina sieviešu karjeras iespējas. Šie ir jautājumi, kas ir jārisina. Sievietes vēlme pēc bērna nedrīkst ietekmēt viņas darba dzīvi. Tas, ka ir algu starpība, tas, ka sievietes nav lēmumu pieņemšanas jomā, tas, ka imigrants sievietes ir vēl sliktākā jo stāvoklī, ir tie jautājumi, ar ko mums jānodarbojas. Un tie mūsu komisijas darba dienas kārtībā ir ļoti augstu. Nav precīzu noteiktu mērķu Eiropa 2020 stratēģija, tiek runāts par uh, darba uh, nodarbinātības jomu kopumā tiek runāts par sieviešu plašāku pārstāvniecību. Stratēģijā ir mērķis samazināt to eiropiešu skaitu, ko, kas dzīvo nabadzībā, vismaz par 20%, un, protams, tas skar arī sievietes. Otrkārt, dzimuma jautājumi ir svarīgi arī Eiropas semestra laikā. Secinājumi no pirmā semestra bija tādi, ka dalību valstīm ir jāizveido visaptveroša politika, lai samazinātu šo šķēlumu starp sieviešu un vīriešu nodarbinātu. Specifiskie valstu lēmumi tika norādīti vairākām dalību valstīm, kas pievēršās nepieciešamībai veidot pakalpojumus, uh, noņemt dažādas finansu ierobežojumus, veidot elastīgu darba laiku un cīnīties par vienādu atalgojumu. Komisija ir skatījusies, kā noriet šī darbība un zināms progress pastāv, taču ir nepieciešams vēl strādāt šai virzienā. Komisijai ir dažādi instrumenti, kā palīdzēt dalību valstīm vairāk un efektīvāk strādāt šai jomā. Runājot par vienādu attieksmi, mēs varam to redzēt dažādās iniciatīvās, kas uztver iekļaujošu darba spēku nodarbinātību sabiedrībā. Mēs to redzam prioritātēs, runājot par vienlīdzību saistībā ar sieviešu jautājumiem. Arī atšķirības samaksā ir viens no tiem. Tas rāda, ka nepieciešams šo jautājumu risināt kardināli skatoties uz iemesliem un izstrādājot dažādus noteikumus. Šī direktīva ir izstrādāta arī 2013. gadam, un komisija ir sākusi iniciatīvu, lai kompānijas aptvertu šo jautājumu būtību apmācība, labās prakses apmaiņas starp kompānijām tiks organizēta sākot ar šī gada rudeni. Mēs uzsvērsim arī vienādā atalgojuma dienu. Mēs saprotam, ka nepieciešams virzīties uz priekšu arī tādā jautājumā, kā korporatīvo nodarbinātības sieviešu līmeņu pacelšanu, komisija tagad domā par jauniem pasākumiem, Otrkārt, gribētu vērst jūsu uzmanību uz nodarbinātības paketi, kur ir runāts par sieviešu integrāciju nodarbinātības tirgu. Šeit tiek aicināts dalību valstīm veidot speciālas programmas, lai radītu jaunas darba vietas, izmantotu struktūra fondus un celtu nodarbinātības iespējas labāka nodarbinātības pārvaldība varētu uzlabot darba apstākļus sievietēm. Ņemot vērā sektoriālo pieeju, komisija veicinās baltu, zilo un citu karjeru veidošanu, sevišķi ceļot tās kategorijas, kas ir mazāk nodarbinātības. Darbs, nodarbinātība ir labākā garantija, kā cilvēku iesaistīt sabiedrībā, taču pat laban krīzē sociālā iekļautība ir jāņem vērā. Mūsu apņemšanās ir skaidra, mēs gribam veidot sociālos sektorus, ņemt vērā nepieciešamās iespējas un domāt ilgtspējīgā virzienā lai sievietes varētu labāk ieiet nodarbinātības tirgu. Domāju, ka tas mainīs lietu stāvokli un samazinās šo atšķirtību starp vīriešiem un sievietēm. Paldies komisāram! Tas arī ir viss par šo jautājumu. Balsojums rīt 12. Un tagad pārējiem pie